pasludina mūsu sanāksmu par atvērtu. Vispirms mums ir komisijas paziņojums Eiropas Savienības cīņa pret HIV aids pasaules mērogā. Es gribētu jums atgādināt, ka pēc um, komisijas paziņojuma mums būs viena kārta, kad runās grupu pārstāvju, un mums arī nebūs brīvā mikrofona procedūras. Un es gribētu arī dot vārdu Dalīkungam, kurš runās komisijas vārdā. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti priecīgs būt ar jums kopā šai, šajā vakarā, saka komisārs Dalī. Es atvainojos. Esmu šeit ieradies sakrā Hivaids dienu, un es gribētu pateikt